Helsinki, um, Madride, Neapole un Vroclava ir ļoti atšķirīgas pilsētas, un arī uh, kanalizācijas ūdeņu apsaimniekošanas sistēmas ir ļoti atšķirīgas. Piemēram, ir arī individuālas, mā, individuālās mājas, kur šī notekūtiņa apsaimniekošana ir um, individuālā ziņā. Tā kā es domāju, šeit ir jāņem vērā atšķirības un īpatnības. Paldies kolēģim uh, Zdrojevskim. Tālāk um, nākamais uh, runātājs Mārijas Kungs lūdzu. Ūdens ir uh, sabiedriskā prece un uh, kā tāda kā pret tādu arī mums eh, pret to ir jāizturās, un tā eh, nedrīkst, tas nedrīkst kļūt par resursu, ar ko tirgojas uzņēmumi savu interesu apmierināšanai, un tādā veidā arī būtu jādomā par eh, ierobežoto ūdens resursu izmantošanu. Mēs redzam arī klimata pārmaiņas, kas situāciju padara vēl grūtāku. Tādēļ mums ir jāskatās, kā mēs atkārtot varētu izmantot ūdens resursus, lai aizsargātu vidi, aizsargātu sabiedrības veselību. Ūdens atkārtot izmantošana, tai ir nepieciešama infrastruktūra, līdz ar to ir vajadzīgi līdzekļi, lai šādu infrastruktūru izveidot. Protams, jādomā, kā varētu tādējādi palīdzēt lauku rajoniem. Paldies! Tālāk ir vēl viens kolēģis eh, pieteicies eh, um, runāt um, eh, Mončelneko kungs ūdens ir kļuvis par uh, kā ko ļoti ierastu. Tā ir komercprece un lielās pilsētas patērē ļoti daudz šos resursus. Es atbalstīju šo ziņojumu, jo mums ir jāatbalsta efektīva ūdens eh, izmantošana. Eh, viens no risinājumiem um, būtu um, notekūdeņu atkārtotas izmantošanas veicināšana. Lauksēmniecība ir tā nozara, kur notekūdeņus varētu izmantot, piemēram, uh, laistīšanai, augu laistīšanai. Mm, Daudz tika eh, runāts eh, par mikroplastmasas eh, daļiņām, un diemžēl ar atkārtoti izmantojamu ūdeni šīs mikrodaļiņas atkal varētu nonākt atpakaļ vidē. Tādēļ mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz prasībām šādam ūdenim. Paldies kolēģim Nekovam! Tālāk rezolūcija par uh, Romu integrācijas stratēģijām un dod vārdu vispirms kolēģim Maulo. Paldies priekšsēdētājiem! Es eh, negribu atkārtot to, kas jau ir teicis vairāk kārtīgi, tas ir, ka Romu integrācija ļoti bieži notiek neņemot vērā uh, um, Eiropas Savienības uh, bezdarnieku intereses, piemēram, Itālijas bezdarnieku intereses. Mēs ļoti bieži pieveltam lielāku uzmanību uh, šīm minoritātēm, bet neņemam vērā uh, um, citus jautājumus. Ļoti bieži tās tiesības uh, ko pieprasa eh, šīs etniskās minoritātes, tiek pieprasītas bez nosacījuma, aizmirstot par to, ka, piena, eh, ka tiesības nāk eh, kopā ar pienākumiem. Paldies! Paldies! Kolēģim Maulū tālāk dodu vārdu Šaidravas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man vārdu! Tārkie kolēģi, es atbalstīju šo eh, ziņojumu par Romu integrācijas stratēģijām. Es domāju, ka mums šādas stratēģijas noteikti ir jāatbalsta un piekrītu to galvenajām mērķiem. Tas ir radīt nodarbinātību, nodrošināt dzīvokļus, veselības aprūpi, un šeit ir paredzēts viens eh, galvenais mērķis - nediskriminācija. Šķiet, ka ir problēmas ar tūkojumu somu valodā. Es atkārtošu, saka Šaidrāvas kundze. Tātad Atkārtošu vēlreiz to, ko nu pat teicu. Es atbalstīju šo ziņojumu, eh, kas runā par eh, Romu integrācijas stratēģijām. Mērķi tātad ir sekojuši nodrošināt izglītību, veselības aprūpi un mājokļus. Papildus tam Eiropas parlaments eh, to papildināja ar prasību par nediskrimināciju, kas, protams, ir ļoti svarīgi. Mums šādas programmas ir jāveicina jāstiprina, jānodrošina finansējums tām, bet vienlaikus mums ir jānodrošina e, pieejamo resursu efektīva izmantošana, jāraugās, kā šie resursi tiek izmantot, vai tas tiek darīts efektīvi. E, tajā pat laikā es augsti vērtēju centienus iekļaut Romu Uh, minoritāšu pārstāvis pieņemot lēmumu šajā jomā. Dāmas un kungi, man ir liela pieredze ar Romu integrāciju Čehijā un esmu strādājusi ar Romu bērnu iekļaušanu izglītības sistēmā, kas ir ļoti svarīgs solis šāds integrācijas veicināšanā. Kolēgas. Paldies! Džambački. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Mani pārliecināja balsot pret šo rezolūciju. Mums jābeidz šī liekulība. Visu laiku runājam, gatavojam stratēģijas, dokumentus un nekādu rezultātu. Šīs problēmas geto turpinās Geto ir noziedzības avots, spriedzes avots, sabiedrības sadalīšanās avots. Mums ir skaidri jāpasaka, kādas ir problēmas. Manā valstī ir arvien vairāk uzbrukumu policistiem, ārstiem, kas viesojās geto. Šī problēma nekur nepazudīs ar deklarācijām vai dokumentiem un rezolūcijām. Problēmu atrisināsim tikai tad, kad tiks nojauktas nelikumīgi uzceltās ēkas, bērni dosies uz skolu, kad mēs beigsim sociālos pabalstus, kas tiek ļaunprātīgi izmantot. Paldies! Paldies, Škripeka kungs! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es labprāt atbalstījuši šo rezolūciju par Romu integrēšanu visās jomās. Tas ir ļoti svarīgi mūsu sabiedrībām, jo šeit ir daudz izaicinājumu ne tikai par bērnu audzināšanu, bet arī par mājas apstākļiem, kurus vajadzētu uzlabot. Daudz jau ir ieguldīts šajā jomā, bet es vērstos arī pie tā jautājuma, ka Roma pašiem vajadzētu izmantot šīs iespējas, stāties kontaktā ar organizācijām, kas palīdz viņu dzīves apstākļiem, sniedz jaunas darba iespējas un uzlabo bērnu apmācību. Ir svarīgi, ka viņi iesaistās šai darbā, ka viņi nav tikai pasīvie saņēmēji. Palīdzībai, ko mēs šeit sniedzam, manuprāt, Rezolūcija ir ļoti sakarīga un ļaus romiem patiešām kļūt par mūsu sabiedrības locekļiem. Paldies! Sožņets kungs. Mēs lasam šajā ziņojumā. Tomēr uh, Nav nekas tāds īpašs, ja runājam par rasismu, par attieksmi pret čigāņiem, uh, romiem. Nav jau tā, ka čigāni netiek mīlēti tādēļ, ka viņi ir čigāni, bet tādēļ, ka viņiem tāda īpaša kultūra, tāds īpašs dzīvesveids, un tas atšķiras no tā, kā dzīvo citi. Tās sabiedrības, kurā uh, dzīvo šie cilvēki, bet uh, šī rezolūcija savukārt tiešām tāds rasisma uh, veids, uh, Šī rezolūcija norāda, ka kādam būs tagad tiesības, kas rodas no tā, ka šie cilvēki ir kādas tautības cilvēki, un, un tad, tad viņiem līdz ar to rodas kādas konkrētas tiesības. Manuprāt, tā ir tāda nepareiza diskriminācija, un ja mēs iesim šo ceļu, tad mēs e, īstenībā panāksim tieši pretējo. Mēs um, panāksim tikai to, ka cilvēki tiks diskriminēti, citās valstīs jau ir bijuši tādi mēģinājumi. Uh, un uh, mūsu sabiedrība uh, nekādā gadījumā to nepieņems. Paldies! Kiitokset edustaja Sosniers. Paldies. Pēdējais runātājs Polčaka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, par iespēju. Es esmu balsojis par, bet uh, vēlos pastāstīt par zināmām bažām, jo ir zināmi iemesli. Mēs redzam, ka, jā, es varu piekrist tam, ka nevienu nedrīkst izslēgt no sabiedrības kādu iemeslu dēļ, vai arī kādam cilvēkam uh, tiek liektas iespējas attīstīties vienkārši tādēļ, ka viņš piedara pie kādas sabiedrības grupas. Es esmu par to, lai mēs varētu uzlabot Romu at, uh, Roma atbalstu, piedāvājot izglītību, lai aizliegtu diskrimināciju, un pilnīgi visās sabiedrībās ir nepieciešams nodrošināt to, lai diskriminācija nebūtu pieļaujama. Tā pašā laikā šai grupā ir kādi īpaši jauni izaicinājumi, tāpēc ir jāpadomā par pilnīgi visām stratēģijām, kas jāsaliek kopā, tā lai mēs tik tiešām panāktu sinerģisku risinājumu Šai kopienai ir nepieciešama arī izpratne par to, ka runa nav tikai par tiesībām, bet arī par pienākumiem, un tas nozīmē, ka uh, viņu pārstāvjiem vajadzētu saprast arī šo pienākumu aspektu. Lielas paldies Palčaka kungam! Un tagad būs nākamais jautājums. Roizes kundze ziņojums. Tas ir līguma noteikumi par Eiropas Savienības pilsonību īstenošanu. Un šeit Nalda kungs pirmais. Činkie. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, ka saskaņā ar 9. Eiropas Savienības uh, dibināšanas līguma punktu un arī 20. Līgu, punktu līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu katrs Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis ir Eiropas Savienības pilsonis, taču ne visi Eiropas Savienības iedzīvotāji to zina. Viņi nelīdz galam saprot savas tiesības, cilvēkam rodas zināmas bažas, piemēram, e, mums ir arī pētījumi, ka 54% e, cilvēku zina tikai kaut ko par šiem jautājumiem. Bet ir arī daudzi, kas vispār neko nezina, kādi ir uh, pienākumi un uh, arī kādas ir iespējas, kas rodas Eiropas Savienības pilsoņiem. Tāpēc Eiropas Savienībai Eiropas Savienības institūcijām ir nepieciešami konkrēti pasākumi, lai varētu veicināt izpratni par tiesībām un pienākumiem, jo mums ir svarīgi, lai mums būtu Eiropas Savienības pilsoņi ne tikai oficiāli, formāli, bet lai viņi tiešām emocionāli, psiholoģiski jutos, justos saistīti ar Eiropas Savienību. Tas ir mūsu uzdevums. Paldies! Kiitokset edustaja Seinfeld. Sitten, um... Paldies! Nākošais runātājs Zavintimešs. Priekšsēdētājs kundze, kā mēs dzirdējām, kad mēs runājam par pilsonību, Eiropas Savienības valstīs mēs runājam par pilsonību, kas aptver Eiropas Savienību, un šis ziņojums uh, runā arī par pasu tirgošanu kā piemēram Maltā, jūs saņemat Maltas pilsonību un pasi, un tas nozīmē arī Eiropas Savienības pilsonību un pasi. Parlaments kopš 2014. gada jau ir runājis par to, ka tā nevar notikt. Taču šī praksa tiek turpināta, un Maltas valdība to īsteno joprojām. Mēs mēdījos dzirdam, ka divas uh, ģimenes no Sauda Arābijas nopirkušas 62 pases. Šis ir reputācijas jautājums, un tagad valdība saka, ka nauda tika izmantota sociālo mājokļu celšanai. Taču mums ir Eiropas vērtības, kas būtu jāievēro. Tāpēc būsim uzmanīgi ar šādām schēmām lai neapdraudētu to, kas mums ir svarīgs. Paldies! Šo jautājumu beidzām. Un pārējām pie Lamazūra ziņojuma par līgumu noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošanu. Mamikina kungs. Paldies, kolēģi! Mums ir jābūt uzmanīgiem ar šo instrumentu. Tas apdraud Eiropas Savienības vienotības darbību, un tam ir sekas. Valdīja viena valsts var sabotēt visu procesu, radot trojas zirgu, kas varētu sagraut attiecības starp valstīm. Tiešais iespējas ir relatīvs ja mēs runājam par sabiedrisko, jeb valsts prokuratūru, Polijas, Ungārija, Dānija, Īrija nepiedalās šajā jautājumā. Tas nozīmē, ka krāpniecības apkarošana ir ierobežota, jo šīm valstīm ir iespēja izstāties. Es esmu ēnu referents un balsoju par uh, Esmu pārliecināts, ka ciešākai sadarbībai ir jābūt virzītāji uz patiesu sadarbību, kas ir mūsu mērķis. Paldies! Paldies! Ejam tālāk. Spinelli ziņojums par pamatiesību hartas īstenošanu iestāžu sistēmā. Divi runātāji Šaidravas kundze, dāmas un kungi. Cilvēktiesība aizsardzība Eiropas Savienībā ir pats pamats. Eiropas Savienībā mēs balstamies uz to, ka mums ir jāaizsargā Eiropas Savienības cilvē, eh, cilvēku tiesības, un arī nākamais solis cilvēku tiesību aizsardzībā ir jāsper. Tas nozīmē, ka pilnīgi visām institūcijām, dalību valstīm ir jāīsteno Eiropas Savienības tiesības ir svarīgi, lai tiesība īstenošana būtu uh, nepastarpināta, lai būtu pilnīga izpratne. Tāpēc arī strateģisks dokuments ir ļoti vajadzīgs, lai visas institūcijas varētu skaidri zināt, kā caurskatāmā veidā to darbot, to, to īstenot, un lai cilvēku tiesības aizsardzībā būtu būtisks uh, aspekts, un lai mēs nekadā gadījumā nepazaudētu šo aizsardzību birokratiskajos procesos. Tāpēc arī cilvēku tiesību katalogam ir jābūt pilnam un nepārprotamam. Es šajā uh, balsojumā atturējos. Kiitos, ähm, edustaja Soidrovā. Ja sitten Andres Mamikins, olkaa hyvä. Kiitos. Vārds Mamikin kungam. Balsoju pārspinēlī ziņojumu. Eiropas institūcijas iestāžu uzdevums ir ne tikai izvairīties no uh, hartas pārkāpumiem, bet izmanto to pilnīgi. Ir skaidri, ka daži soļi lēmumu pieņemšanā ir ārpus hartas apjoma. Es runāju par padomes sēdēm, kur sabiedrībai labāk nevajadzētu skatīties, kā tiek pieņemti lēmumi. Ombudsmens šo jautājumu ir pacēls. Es runāju arī par trialogiem. Vārda trialoga līgumos nemaz nav. Tas ir neformāls jēdziens, un arī sabiedrība par to nav informēta. Ja mēs gribam caurskatāmību un cieņu pret pamatiesībām, atbalstu novērtējuma izveidošanu, lai visās fāzēs mēs redzētu, ka pamatiesības tiek īstenotas. Paldies! Un tagad ejam Paulo Rankolis ziņojumu par noteikumiem un vispāriem nosacījumiem, kas remandlē ombuda pienākumu izpildu. Žeinfelds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot par cilvēku tiesībām un uh, ombuda darbību, mēs varam teikt, ka ombuds ir Eiropas Savienības liels sasniegums, bet arī Eiropas parlamenta sasniegums, jo mēs esam tie, kas izvēlas cilvēku, kas pildīs šo ārkārtīgi svarīgu funkciju. Taču pēdējos gados gan Eiropā, gan dalību valstīs mēs pamanām to, ka cilvēku tiesības tiek pārkāptas arvien biežāk, ir arvien vairāk to gadījumu, ka cilvēku tiesības, pilsoņu tiesības tiek pārkāptas. Ir arī gadījumi, kad uh, atsevišķās valstīs ombuda institūcija, tāda neatkarīga tiesiskuma institūcija, tiek likvidēta šajā kontekstā Eiropas ombuds. Mūsuprāt, ir ārkārtīgi būtiska institūcija, bet ne visi zina, ka šī institūcija nav saistīta ar dalību valstu ombudu institūcijām. Un tieši tādēļ viņam ir grūti sadarboties un arī atbalstīt savus kolēģus, kas darbojas dalību valstīs. Es uzskatu, ka tagad ir īstais brīdis, lai mēs saprastu, varbūt ir nepieciešams izveidot sistēmu, kurā darbotos visā Eiropas Savienības teritorijā. Paldies! Kiitokset edustaja Reinfeld. Paldies! Nākošais ziņojums, Foksa ziņojums, visaptvaroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku ir vairāki runātāji. Meierkungs. Paldies! Pagājušajā nedēļā man bija prieks viesoties uh, kādā uzņēmumā, kas izmanto dronus, lai pētītu notikušos saules un tad veikt lielu analīzi. Kompānija jau ir atradusi 20 tūkstošus anomālijas. Uh, kas varētu palīdzēt uzlabot zaļos enerģijas stāvokli. Ieguldot šajās jomās un autonomijos procesos, uzlabos analīzi, un tas ļaus cilvēku izņemt no šī aburtā riņķa. Taču robot te neiznīcinās visas darba vietas, bet tas nozīmē, ka kompānijas var rīkoties labāk, efektīvāk un radīt jaunas darba vietas, kā arī gūt jaunas iespējas apmācītiem darbiniekiem. Paldies! Zdrojevska kungs. jautājumi, kas ir saistīti ar robotiku un rūpniecības politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu, šis jautājums šobrīd attīstās pats par sevi. No vienas puses varētu teikt, ka tas ir it kā pozitīvi, ka notiek attīstība, bet te pašā laikā Eiropas Savienībā šobrīd trūkst ietvera tā, lai mēs varētu nodrošināt uh, autortiesību ievērošanu tehnoloģiju jomā. Šeit ir ļoti daudzas sarežģīti e, elementi, kas attiecas gan uz e, plašiem jautājumiem, gan arī uz ētiskiem jautājumiem. Tāpēc arī tiešām ir svarīgi, lai būtu laba sadarbība starp sektoriem, bet ļoti plaši šeit ir e, zināmi trūkumi, kas ir saistīti ar aizsardzību, kas ir saistīti ar drošību. Uh, un to, kā šī uh, mākslīgā uh, intelekta izmantošana un robotika varētu uh, būt atsevišķos gadījumos pat bīstama. Tāpēc arī komisija ir nepieciešams darboties šajos jautājumos, kas ir saistīti ar jaunām tehnoloģijām. Paldies! Paldies, Drajevska kungs! Un tagad aicinu Adamu Šeinfeldu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Ceturdaļa no robotiem, kas darbojas rūpniecībā un nodarbojas ar dažādu darbu un pakalpojumu veikšanu, tie darbojas, tie ir Eiropas Savienības produkts. Te pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz to, kādi ir sasniegumi, runājot par pētniecību un attīstību, bet arī par šādu robotu ražošanu un mākslīgās mākslīgā intelekta attīstību, tad varam teikt, ka Eiropas Savienībai nu vairs neveicas tik labi. Ķīna un ASV ir līderes. Kāpēc es vēlējos šo faktu uzsvert? Izskatās, ka mākslīgais intelekts ir civilizācijas nākotnē, un tas attiecas ne tikai uz pakalpojumiem, vai arī uz eh, ražošanu, bet arī uz mūsu privāto dzīvi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas kļūtu par mūsu politikas prioritāti, ne tikai rūpniecības politikas prioritāti, bet daudz plašāku. Tāpēc es atbalstu šo ziņojumu un tiešām aicinu, lai mēs dinamiski rīkotu šajā jomā. Paldies! Kiitokset kollega Seinfeld. E, Paldies! Neredzu Tamburāno kungu. Vārds Kelī kungam. Es balsoju par. Foks ziņojums ir ļoti labs un saņēmis labu atbalstu. Mākslīgais intelekts mūsu industrijas padarīs ekonomiskākus. Bet ir izaicinājumi, kas ir labi zināmi, tāpēc atbalstu šo ziņojumu caurskatāmības, atskaitāmības un citos aspektos lai nodrošinātu, ka mēs esam šī procesa priekšgalā, tāpat arī mūsu uzņēmēji un pilsoņi. Gribētu arī teikt, ka šis ziņojums palīdz mums izgaismot daudzas problēmas, kas no Lielbritānijas puses ir labi redzamas, taču pārstāvju palāta Lielbritānijā varētu arī gūt kaut ko no šī ziņojuma, jo cilvēka intelekts pēdējā laikā šķiet nav spējīgs pieņemt normālu risinājumu Brexitam. Paldies! Pēdējais runātājs Sažņēts kungs. Šajā ziņojumā mēs pārskatām to, ka mēs runājam par augstā līmeņa robotiem. Atgādināšu jums, ka pirms dažiem mēnešiem bija arī ziņojums, ka jū, kurā jūs atzināt, ka Eiropas Savienības regulējums iznīcināja eko saistītu ražošanu Eiropas Savienībā, tādēļ, ka bija milzīgs pieprasījums pret pret, pra, pēc produktiem, bet uh, bija pārmērīga regulācija un tas uh, iznīcināja šo jomu, bet izskatās, ka mēs darām to pašu vēlreiz. Šeit, šeit, es šeit lasu par to, ka tiek ierobežotas dažādas manipulācijas, un mēs visi zinām, kas parasti visu manipulē. Un izskatās, ka mēs esam uz īstā ceļa, lai Eiropas Savienība kļūtu par uh, pēdējiem uh, uh, cīņā par mākslīga intelekta un robotikas attīstību. Paldies! Paldies! Gutlands ziņojums - pesticīdu ilgspējīga lietošana. Zulielāka. Paldies, priekšsēdētāji, saskaņā ar nesenu pētījumu bioloģiskā žurnālā, insekti varētu pēc simt gadiem no planētas izzust, un tas būtu kaut kas briesmīgs. Šodien jau aptuveni trešā daļa kokaiņu sūgu tiek apdraudētas. Sekas šādai izzušanai būtu katastrofiskas gan mūsu ekosistēmām, gan cilvēcei kā tādai. Pētījuma autors skat, ka galvenais ir Eh, sugu izzušanas iemesls ir pesticīdu lietošana, kas ir eh, skaidri jāsaista ar ekstensīvo lauksaimniecisko praksi. Tāpēc ir jāmaina mūsu pašreizējais lauksaimniecības modelis un jāmazina eksponēšana eh, pe pesticīdiem un jāveicina ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstības. Piemēram, to var panākt ar augstsaku, ar um, dabisko plēsēju. Uh, uh, eh, eh, izmantošanu. Tāpat arī eh, tas atbilst tiem centieniem, ko mēģina īstenot mūsu lauksaimnieki. Paldies! Kiitokset erittäin paljon. Paldies! Matjūs kungs. Paldies, priekšsēdājs kundze. Pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā ir plaša un ārkārtīgi svarīga taču mēs atzīstam, ka ir problēmas ar šīm ķimikālijām. Tas ir svarīgs ziņojums. Un, kad tas sākās, es domāju, ka atbalstīšu to, bet progresējo, daudz kas tika mainīts ziņojumā, un tagad esam nonākuši situācijā, ka tiek izmantoti dažādi skaitļi, kas faktiski nav saistīti ar zinātniskiem novērojumiem un padomu tiek izdomāti dažādi skaitļi. Mums ir situācija, ka mēs gribam kontrolēt visas ķīmiskās vielas, kas nonāk grunsūdenī. Tas, manuprāt, liecina jau par to, ka likumdošanas process ir slikts, kā parasti šai parlamentā, un tāpēc to neatbilstīšu. Paldies! Saidrovs kundze. Cienījamie kolēģi, esmu atbalstījusi šo ziņojumu, jo runa ir par pesticīdu ilgspējīgu lietošanu. Es varu piekrist tam, ka ir svarīgi, lai dalību valstis mainītu veidu, kā viņi rīkojas, un lai labotu savas kļūdas, un lai mēs varētu atbalstīt to, lai arī sekundārajā uh, ietekme no pesticīdiem būtu kontrolēta. Ir nepieciešams investēt šajā jomā un jātīsta labākas alternatīvas, lai nebūtu jāizmanto tie pesticīdi, kas šobrīd ir tirgu. Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi būt konkurētspējīgiem lauksaimniecības jomā. Uh, Šobrīd pesticīdu izmantošanā ļoti kaitē gan cilvēkiem, gan vidē, tāpēc arī mums ir jābūt ļoti striktiem par to, kā tiek izmantota pesticīda, tāpēc arī tie ķīmiskie elementi, kas tik tiešām ir bīstami, noteikti ir jāaizliedz. Paldies! Paldies Šodrovs kundzei! Un tagad Aicinu Igoru Šoltis, lūdzu. Za besedo o škodljivosti pesticidov in njihovem vplivu na. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par pesticīdiem un to ietekmi uz cilvēku veselību, šis temats ir ļoti bieži diskutēts Eiropas parlamentā. Mēs, protams, varam runāt par to, ka pesticīdu eh, atlikuma pārtikā rada risku. Nu, veselībai, tāpat to atlikumi lobarībā rada risku dzīvnieku veselībai un apdraud visu pārējo pārtiks apriti. Atcerēsimies pēdējos skandālus eh, šajā sakarā, līdz ar to mēs nedrīkstam apdraudēt sabiedrību. Tāpat vēl ir citi eh, aspekti, piemēram, endokrīnie perturbatori, un es uzskatu, ka mums ir daudz vairāk jāinvestē finansiāli un jānovirza vairāk resursu alternatīvām metodēm, galvenokārt dabiskām ilgtspējīgām metodēm, kuras vēsturē sevi ir parādījušas kā vislabākās lauksaimniecības metodas. Mums ir jā. Ja domāt par to, lai mazās saimniecības spētu pavarot mūsu iedzīvotājus. Paldies! Nākošais runātājs De Nekovkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ziņojums! kuru mēs pieņēmām šodien par pesticīdu ilgspējīgu lietošanu, ir ļoti nozīmīgs Eiropas nākotnē. Lauksaimniecība ir ar potenciālu uzturēt lauksaimniecību reģionos, kur nav alternatīvas nodarbošanās. Tomēr eh, pesticīdu izmantošana ir ar ilgtspē, ilgtermiņa ietekmu sabiedrību, īsā termiņā tie uzlabo uh, ražas, ilgā termiņā tie noplicina augsnes, uh, samazina auglību. Es biju referents sociā, no sociāldemokrātu grupas pār bišu ziņojumu, tāpēc. Uh, Esmu strādājis pie jautājuma par substancēm, kas ietekmē mm, aputekšņētājus kukaiņus, to starp bītes. Un Mums ir jādomā par tādām praksēm, kas neapdraud lauksaimniecību, kas palīdz radīt stabilas ekonomiskas sistēmas un nodrošināt Eiropas pilsoņus ar veselīgu pārtiku. Paldies! Nākošais eh, runātājs, kolēģis, eh, pēdējais runātājs par šo dosie ir Staņislavs Polčārs. Děkuji paní předsedkyni za udělení slova. Já jsem tuto zprávu také podpořil a chci předem deklarovat, že priekšsēdētāji. Tobě používání. Eh, Arī es balsoja par šo ziņojumu. Pesticīdu lietojums ir bijis visai strīdīgs jautājums eh, ilgā termiņā. Pesticīdu masveida izmantošana ir ar, varbūt ar graujošu vidu uz apkārtējo vidu. Esmu redzējis ziņojumus pār to, ka pēc gadsimta visi kukaiņi būs izzuduši. Tas ir ar, um, tās būs sekas ķimikāliju lietošanai. Dzīvai organismi ir ļoti jūtīgi pret uh, šīm vielām, tāpat tas ietekmē cilvēks. Mums ir jāiegulda vairāk uh, izpētē investīcijās. Uh, Tāpat ilgtspējīgai videi ir tādas veidošanai ir jāparedz vairāk subsīdijas, tas ir jāiestrādā mūsu lauksaimniecības politikā. Paldies, Polčaka kungs! Un pēdējais šodienas dosjē ir Ivo Belet ziņojums pārobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana. Vispirms Urzola Krupā. Za sprawoozdaniem wdrażania. Paldies. Es balsoju par šo pārobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošanu par šo ziņojumu, jo uh, Šai direktīvai ir ārkārtīgi būtiska loma tad, kad kādā dalību valstī ir uh, problēmas ar veselības aprūpes sniegšanu vai arī, piemēram, pierobežu rejonos, kur ir iespējams saņemt uh, labu veselības aprūpi citā valstī, tas ir tuvāk. Šeit, protams, ir uh, savas problēmas, gan finansiālās, birokrātiskās problēmas, tomēr ir nepieciešams uh, rīkoties, lai dalību valstis varētu nodrošināt kontaktpunktu darbību, lai varētu atgriezt iztērētos uh, līdzekļus. Pārrobežu veselības aprūpe ir ļoti būtiska, jo tas var būt ļoti pozitīvi, gan tas, ka uh, tiek uh, atvieglota diagnostika un arī tiek meklēt jauni medikamenti, uh, kas uh, ir dārgi un tā ir iespēja ietaupīt. Paldies! Paldies! Lenārs Kungs. Paldies! Pieeja pārobežu veselības aprūpe ir viena no svarīgākajām tiesībām pie mums, un piemēram Limbergā manā rajonā cilvēki, kas tur dzīvo, faktiski ir zaudētāji, ja viņiem liedz šos pārobežu veselības aprūpas pakalpojumus. Tā tas nevarētu būt. Mēs zinām, ka daudziem ir jāvēršas tiesā, lai cīnītos par kompensācijām, kas pienākās. Un tas, manuprāt, nāk par labu sistēmai. Šī cīņa nav beigusies. Pacientiem ir jākompensē līdzekļi pēc iespējas straujāk Un, protams, mums vajag sniegt arī pakalpojumus pēc iespējas tuvāk viņu mājām, pat ja tas ir pār robežām. Mums ir jātiek vaļā no birokrātijas un šiem ierobežojumiem, kas traucē mūsu iedzīvotājiem izmantot savas tiesības. Paldies! Rohnen Lerner Priekšsēdētais kundze pacientu labklājība un tiesības uz labu aprūpi ir, protams, ļoti labs temats, par ko nobalsot pār. Tas nāk par labu cilvēkiem, kas ceļo, kas dzīvo robežu reģionos, kas dodas mācīties uz citām valstīm un viņiem pēkšņi nepieciešama aprūpe. Taču īstenošanā ir bijušas problēmas, komisija ir sākusi procedūru pret daudzām valstīm, kur netiek izpildītas šīs prasības. Visas valsts gan saka to darot, taču ir skaidrs, lai pilsoņiem būtu skaidrs viņu tiesības. Bija kāda aptauja, un tikai 20% domā, ka uzskata pietiekam daudz par pārobežu veselības aprūpi. Tāpēc ir jāstiprina informētība. Paldies! Pēdējais runātājs Nekaukungs. Priekšsēdētājs skundze pārobežu reģioni sedz 40% no Eiropas Savienības teritorijas un 30% iedzīvotāji dzīvo šādās teritorijās. Bulgārijai robežas ar piecām. Dažas no tām ir Eiropas Savienības dalība valstis. Šie reģioni parasti nav pietiekami apdzīvoti, taču vajadzības pēc aprūpes ir tikpat lielas, iedzīvotāji noveco un nevar slēgt veselības aprūpes iestādes. Pēdējos 3-4 gados mēs esam daudz ko slēguši mūsu valstī. Un šie reģioni prasa speciālu pieeju, speciālus finansu līdzekļus, uh, prasības kā citur nevar tikt attiecināts uz tiem. Viens aspekts, kas jāuzsver, ka trūkst arī digitālo pakalpojumu. Aicinātu visas varas iestādes, īpaši Bulgārijā, spērt soļus, lai valdība pēc iespējas straujāk varētu samazināt birokrātiju un palīdzētu mūsu iedzīvotājiem gan pierobežā, gan aiz robežām. Paldies! Paldies! Ar to arī beidzam mūsu debates un atsāksim trijos. Paldies!